viņu darbs pie mums. Uh, pašreizējās franču iestādes mēs 16. Uh, mm, maijā 2012. gadā paziņojuši par Eriks Andrio aizstās uh, Kadar Arifu. Kovsbiseps būs Paskāla Kanfēna vietā. Karims Zeribi būs Vinsanta Pejona vietā. Sirsnieks veica jaunos kolēģus un uh, Andjo Biseps un Zeribī saskaņā ar reglamentu ar uh, pilnām tiesībām uh, piedalās uh, parlamenta darbā, ja viņi ir rakstiski paziņojuši, pasludinājuši, ka viņiem nav nekāda amata, kas uh, būtu pretrunā kā Eiros parlamenta deputāta mandātam. Es sirsnieks veicu minētos uh, pārstāvjus šeit mūsu viedā. Kolēģis Seribī arī man ir paziņojis, ka viņš politiskajā grupā, zaļo politiskajā grupā ir eh, pievienojies. Ungā